There's nothing. The President! <laughs> Morning, everybody. The next item on the agenda. Nākamais darba kārtības punkts ir debates par uh, rezolūcijas priekšlikumu padomas direktīvai, ar ko īsteno um, noslēgto pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpas nozarē. Pirmā izteiksies Līza Līna. Paldies! Es tik uzskatu kāpnēm.